uzlabot savu ziņojumu, un lai arī fonds varētu darboties pēc iespējas efektīvāk un kļūtu par veiksmīgu solidaritātes instrumentu. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji! 12.30 rītdien ir paredzēta balsošana, un tagad Lehnera kunga ziņojums uh, komerc reģistru sadarbība, un tagad lūdzu Lehnera kungs. Tas ir 4 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi! cik ļoti svarīgi nodrošināt to, lai komercreģistri vai uzņēmēju reģistri uh, sadarbotos. Tas ir absolūti skaidrs. Mēs varam teikt, ka jau sākot ar 68. gadu situāciju mēs sākam arī izzināt. 2003. gadā ir veikti ļoti nopietni grozījumi, jo ir obligāti šie reģistri jāuztur elektroniski, un tas savukārt nozīmē, ka var arī pārrobežu sadarbību nodrošināt un uzlabot. Reģistri tiek turēti valstīs, nacionālais valstīs, un, protams, tas nozīmē, ka dalība valsts pašas lemj par to, kādā veidā šie reģistri tiek uzturēti, un te nekas nemainīsies. Jautājums ir vienīgais par to, lai piekļūtu informāciju pāri robežām, uh, lai varētu nodrošināt reģistru sadarbspēju, un šī problemātika uh, turās uz diviem būtiskākajiem aspektiem. Vispirms, iedzīvotāja iespēja ieskatīties šajos reģistros, nu, piemēram, vai kāds nodokļu konsultants, arotbiedrības biedrs vai arī darbaņēmējs, darba devējs, vai šī persona ir maksātspējīga. Un otrais aspekts ir šī sadarbspēja, sadarbība starp reģistriem. Tā ir jāuzlabo. Un tas ir tīpaši attiecās uz gadījumiem, kad uzņēmums eksistē vienā valstī un savukārt citā valstī ir filiāli. Un tad, ja vienā valstī pret, informācija netiek ievadīta precīzi, tad varbūt citā valstī arī rodas kādas problēmas. Labāk būtu pēc iespējas plašākā mērā uh, automatizēt procesus. Komisijas priekšlikums ir ļoti labs, jo komisija piedāvā priekšlikumus, kas ir saistīti ar sadarbspēju un, protams, arī ar iespēju ietaupīt līdzekļus. Runāšu tagad par diviem aspektiem. Vispirms ir tas, ka runājot par tirzniecības reģistriem, uh, šāda uh, vai uh, komerc reģistriem, šāda reģistra informācija nav standartizēta. Uh, un informācija tiek ierakstīta un uzglabāta atšķirīgos veidos dalību valstīs. Tāpēc ir nepieciešams mazliet uh, padomāt arī par šādām atšķirībām, lai nestanāk tā, ka mēs mēģināsim tādus pašus, prie, uh, tādus pašus priekšstats arī turēt par citām valstīm. Un tad ir vēl viena lieta, kas saistīta ar formātiem, nākamais aspekts, kas saistīts ar valodu, te arī var uzlabot situācijas uh, situāciju un informācijas pasniegšanu. Eksistē jau vairākas iniciatīvas, pieminēšu šeit EBR, Eiropas biznesa reģistra iniciatīvu un Braita iniciatīvu, kas ir uzņēmē darbības reģistra darbspēja visā Eiropā. Mūsuprāt, būtu nepieciešams šos aspektus uzlabot, šos šīs iniciatīvas pastiprināt, un tā kā šīs iniciatīvas ir brīvprātīgas, līdz ar to ne visi piedalās un pagaidām, protams, notiek izmēģinājuma fāze. Man un parlamentam kopumā nav tehniskās kompetences, lai spriestu par šādu iniciatīvu efektivitāti, bet jebkurā gadījumā šādu iniciatīvu rezultātā, un kolēģi arī ir atbalstījuši šo viedokli, manuprāt, tikai un vienīgi tad mēs varēsim panākt labus rezultātus, ja visi piedalīsies. Mēs ļoti vēlamies lai jau tagad būtu normatīvi obligāts priekšlikums, lai visi piedalītos, tad mēs redzēsim, vai viss labi darbojas, bet jebkurā gadījumā mērķis ir, lai situācija virzītos priekšu, bet tas ir iespējams tikai un vienīgi tād, ja tehniski un informatīvi visi dati tiek sniegti standartizētā veidā un dalība valsts arī būtu gatavs, un es ceru, ka jūs atbalstīsiet manu priekšlikumu. Un tagad lūdzu, mums ir piecas minūtes brīvais mikrofons, un tagad lūdzu Roitovs kundzu. Děkuji. Eh, Vážení eh, kolegové, to... Paldies, priekšsarētāji. Dārgie kolēģi, tas, ka šie uzņēmējdarbības reģistri joprojām vēl nav savstarpēji savienojami, Tas ir problemātiski, jo nu, jau trīs gadus dalību valstīm ir noteikts tas, ka ir jābūt elektroniskiem reģistriem. 19 eh, valstis, tā skaitā Čehija, eh, piedalās Eiropas biznesa reģistra projektā, tomēr datu kvalitāte un uzticamība dažās dalību valstīs ir neatbilstoša. Dažkārt eh, valstī pastāv tikai reģionālie uzņēmējdarbības reģistri, bet eh, katrā ziņā es vēlos atbalstīt šo ziņojumu un aicināt komisiju pievērst šim jautājumam īpašu uzmanību un aicināt eh, atlikušās dalību valstis sniegt finansējumu un piedalīties šajā projektā. Tas ir ļoti svarīgi. Rēgners kundze. Nein, eigentlich nicht Frau Ticker. Nē, tomēr tikau kundz. Vai Rēgners kundz? Rēgners kundz, lūdzu. Dankišin. Paldies, priekšsēdētais kundz. Sākumā vēlējos uh, pateikties par labo sadarbību ar Lehner kungu. Mēs varējām kaldināt ļoti labus praktiskus kompromisus. Un tagad ļoti lahoniski pašas būtiskākās lietas tieši manai politiskajai grupai pirmām kārtām saistoši visu dalību valstu uh, piedalīšanās, kā jau tika minēts, otrām kārtām, ka būs vienota oficiāla piekļuva pateicoties konkrētai tīmekļa vietnei, trešām kārtām. Uh, Eh, patērētāja aizsardzība šeit arī tiek uzsvērta, informācija ir jābūt eh, uzticamai un arī aktualizētai. Protams, patērētājiem tas ir īpaši no svara, lai viņi uzzinātu par to, kāda varētu būt arī tiesiskā darbība un visbeidzot sistēma būs lietotājiem draudzīgāka. Protams, eh, komisijas darbs būs to nodrošināt no tehniskā aspekta. Paldies tagad, tikā kundz, lūdzu. Mulțumesc, doamnă președintă. Având în vedere că nu e... Paldies, priekšsēdētāji! Ņemot vērā to, ka 27 dalību valstīm 90% ir mazie vidēji uzņēmumi, tad eh, uzņēmējdarbības reģistru savstarpēji savienošana ir ļoti svarīgi. No nu, 2007. gada janvāra informācija ir jāuzglabā elektroniski un tai jābūt piekļuvēji, eh, izmantojot internetu. Tomēr eh, šie reģistri ir eh, atšķirīgās valodās, katrā reģistrā ir atšķirīga meklēšanas sistēma. Tādēļ dalību valstīm ir nepieciešams piedalīties kopējās projektos, lai nodrošinātu starpsavienojumību šiem reģistriem. Uh, Un e, tādējādi varētu arī e, apvienot šo iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Tādējādi e, gadā varētu ietaupīt ap 160 miljoniem eiro, varētu ietaupīt vēl lielākus līdzekļus, ja tiktu konkrētāk īstenota elektroniskās uh, rēķina izrakstīšanas sistēmas ieviešana. Tālāk lūdzu nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētā! Ņemot vērā to, ka mēs baudam kopīgā tirgus labumus un to, ka uh, tirsniecība notiek ar vien raitāk, tad arī komercreģistri ir jāharmonizē. Ja mēs panāksim tādu līdzsvarotu sadarbību starp uh, komercreģistriem, tad mēs uzņēmējiem uzlabosim ne tikai ikdienas dzīvību, un viņu ikdienas darbību, bet palīdzēsim arī nodrošināt tiesisko noteiktību. Ir ļoti svarīgi harmonizēt datus, un tā, lai visās dalību valstīs šāda, šādi dati būtu pieejami vienotā, vienotā veidā. Tad dats varēs izmantot Arī tādos gadījumos, kad juridiskā adrese tiek mainīta, vai arī ja filiālis tiek dibinātas citās dalību valstīs, vai arī ja saplūst vairāki uzņēmumi. Lielas paldies! Lielas paldies! Un tagad lūdzu Kīl Nilsenes kundze. Viņa ir pieteikusies vai nav? Nu tad ļoti labi. Un tagad lūdzu, lūdzu komisāra kungs. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés l'interconnexion des registres de commerce est un projet utile pour. Paldies. Uh, eh, Priekšsarētāji, dāmas un kungi, uzņēmējdarbības reģistra sadarbība ir ļoti svarīga. Mums ir jāsniedz maziem vidējiem uzņēmumiem piekļuvu tirgumu. Vēlos pateikties Lehner kungam par šo ziņojumu. Eh, Mūsu uzskat lielā mērā saskan šajā jautājumā. Komisija vēlākais 2011. gadā nāks klajā ar eh, likumdošanas priekšlikumiem, kas skar eh, vairākus punktus, kas pieminēt ziņojumā. Eh, mēs visi piedzīvājām ekonomisko krīzi un sapratām, cik svarīga ir tas, lai iedzīvotājiem būtu uzticība. Un šajiem, šai informācijai, ko viņi ir iegūti uzņēmējdarbības reģistros, un šie reģistri glabā informāciju par uzņēmumiem, un pilda informācijas atklāšanas pienākumus. Ir ļoti svarīgi nodrošināt piekļuvu šādai informācijai. Dažkārt, ja uzņēmumam galvenā mītne ir citā valstī, tad ir sarežģītāk piekļūt šādai informācijai. Tādēļ eh, savstarpēji savienojušos uzņēmējdarbības reģistrus eh, palielinās eh, informācijas iegūšanas iespēju iedzīvotājiem. Par Lehnerkunga ziņojumu var secināt, eh, ka jūs esat nobažījušies par papildu administratīvo slogu, kas varētu rasties eh, savienojot šos reģistrus. Tādēļ varu jūs uzreiz nomierināt. Mēs neplānojam uzspiest kādus papildus eh, ne, tiešās vai netiešās izmaksas uzņēmumiem. Mēs vēlamies panākt, lai visām dalību valstīm dalība šajā projektā būtu obligāta Un ir pilnīgi skaidrs, ka eh, šī eh, darbība var būt veiksmīga tikai un vienīgi tad, ja piedalās visas dalību valstis. Ir ļoti eh, svarīgi nodrošināt, lai pieejamā informācija būtu aktuāla. Un tādējādi komisija nāks klajā ar likumdošanas priekšlikumu, kurā tā tiks atrunāta visu dalību valstu da dalība un arī attiecībā uz to, ka ir nepieciešams eh, vienots piekļuves punkts. Eh, tas būtu iespējams caur nacionāliem reģistriem, lai gan patērētāji, gan darbinieki, gan mazie vidēji uzņēmumi, tāpat arī citu dalību valstu iestādes varētu piekļūt šiem pakalpojumiem bez liekiem kavēkļiem. Un, lai nodrošinātu šādu pieeju, mēs vēlamies, lai uh, šāda informācija būtu pieejama visās oficiālās Eiropas Savienības valodās. Uh, un tas, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi, lai uh, tiktu nodrošināt funkcionējuši iekšējais tirgus. Šādi savienoti reģistri nodrošinātu, ka informācija, kas ir pieejama, ir iekļaut reģistros, jo ir gadījumi, kad bieži vien ir šaubas par informācijas kvalitātu un arī informācijas daudzums dalību valstīs atšķirās. Eh, šai informācijai jābūt uzticamai un pieejamai. Eh, mēs no jums, eh, referent kungs, dzirdējām diezgan stingru nostāju, un varu apliecināt, ka visi komisijas pūliņi šajā jautājumā tiks vērsti uz to, lai aizsargātu komerci informāciju. Un varu jums apliecināt, ka vēlamies nodrošināt eh, to, ka šie reģistri tiek savienoti un tas nāks par labu visiem, tā skaitā arī iekšējam tirgum, un komisija gaida, ka plenārs sēdē tiks apstiprināts šis ziņojums. Eh, Diskusijas ar paveikts un balsošana būs rīt pusvienos. Un tagad lūdzu Tvifka kungas ziņojums. Uh, par padomas regulas par juridisku spriedumu, ju, jurisdikciju